jo arī Stiebunas eh, kunga demisijas sakarā parlaments eh, paziņo, ka ir atbrīvojies eh, viņa amats sākot ar 28. februāru 2008. 2018. gadā un attiecīgi tiek informēts attiecīgās iestādes